sastaptās grūtības, eh, samazināt pēc iespējas eh, lielākā mērā, lai tās negatīvi neietekmētu situāciju. Un paldies! Eh, ar šo arī debatas slēdzu, saka priekšsēdētājs. Nākošais mūsu debašu punkts ir Džordža Čičestera ziņojums par lūgumu rakstu komitejas darbību. Lūkšu Čičesteru kungu lai viņš eh, izsakās. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, eh, komisāra kungs, liels paldies jums, kā devāt man vārdu, un es tiešām ar prieku ziņošu par eh, šo tēmu parlamentam un stāstīšu par mūsu komitejas darbu 2011. gadā. Mums bija vesela rinda dažādu petīciju. 460 petīcijas mēs saņēmām un uzskatījām tās par nepieņemamu. Es gribētu rekomendēt kolēģiem apskatīt statistisko analīzi, kas ir šajā mūsu paskaidrojuma rakstā, jo tur ir redzama diezgan interesanta informācija par izcelsmi šīm, šiem logumrakstiem. rakstiem un arī dzen par tēmām, par, par ko tās ir iesniegtas, eh, tāpat arī par eh, valstīm, kur eh, trīs galvenās lietas, par ko es gribēju runāt. Tās ir pamatiesības, vide un valstis, no kurām visvairāk nāk sūdzības, tā ir Vācija tā eh, lielākā daļa ir eh, Vācijas pilsoņi, kas nāk ar lūgumrakstiem. Un to eh, tam cieši seko Spānija un Itālija. Un tās valstis, kas ir visvairāk norūpējušās ar šiem tematiem, tā ir Spānija un Vācija. Nu, tās pašas valstis, bet cita kārtība. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti interesanti, ņemot vērā, ka nu mans pasts no maniem vēlētājiem E, jo mana dalībvalsts apvienotā karaliste ir sestā vai septītā tikai lūgumrakstu sarakstā. Un te mēs varam redzēt, kā cilvēki dažādi e, domā. Jo vajadzētu domāt, ka apvienotā karalistē būtu lielāks īpatsvars e, būtu jābūt. Un es gribētu pieminēt dažas valdošās tēmas kas ir šajā ziņojums. Un vispirms tā ir tiesība Eiropas pilsoņiem eh, uz eh, viņu eh, legāli iegādāto nekustamo īpašumu, ja tas ir citā valstī. 2011. gadā bija 70 lūgumraksti, kas bija saistīti ar uh, Spānijas tēmu, 51 mm, uh, tika iesniegts no Spānijas pilsoņiem te, te nebija runa par ārzemniekiem, kam Spānijā piedara atvaļinājuma nami, bet tie bija tieši spāņi paši, kas sūdzējās. Tas tiešām ir tāda bieži atkārtojusies tēma. Mums vajadzētu atzīmēt arī to, ka pieaug to lūgumrakstu skaits, kas e, nāk par tēmām, e, kas nav, diemžēl, Eiropas Savienības kompetences jomā. Varbūt tas mums ir kā kompliments, ka uh, ļaudis eh, savās problēmās skatās uz mums kā iespējamiem problēmu risinātājiem, taču šā vai tā pieaug skaitlis eh, to eh, petīciju mm, skaits, kurš nonāk pie mums. Es gribētu runāt arī par šīm praktiskajām lietām, ko mēs redzam mūsu tīmekļa lapusē, ko mums vajadzētu arī zana veicināt, lai mēs varētu apstrādāt šīs petīcijas. Mēs mm, tiešām atbalstam e, sadarbību starp mm, e, šo lūgumrakstu e, komiteju un ombudsmeņa institūciju. Un mēs gribētu atbalstīt ombudsmeni un gribētu paredz, redzēt, kad ir slikta pārvaldība un kad notiek pretdarbība Eiropas Savienības institūcijām. Mēs uzskatām, ka, nu, ja mm, mēs tiešām arī šo te atkritumu uh, direktīvas, pareizu iz, uh, šo te uh, izmantošanu, tas tiešām mums palīdzētu ieviest to ātri. Mēs, protams, atbalstam mm, nu, vispārējos mērķus, Leide Kostas, proti, lai būs šī te vide Spānijas piekrastē tiktu aizsargāta Bet, protams, ja tā turpinās, būs problēmas spāņu peti šiem lūgumrakstu iesniedzējiem. Es vēl eh, gribēšu parunāt eh, debašu noslēgumā divas minūtes. Paldies, Čečestera kungs, par ļoti interesanto ziņojumu, un es tagad uh, gaidu, kad Šepčoviča kungs izteiksies. Paldies! Es arī vēlētos pateikties vispirms referentam Čičester kungam par paveikto darbu, strādājot pie šī ziņojuma kā arī Maconi kundze un visu lūgumu rakstu komiteju, kuru darbs praktiski ir atspoguļots šajā ziņojumā. E, visjūtīgākie jautājumi pilsoņiem e, attiec uz vīdas jautājumiem un pamatiesību jautājumiem, un komisija un parlaments jau cieši sadarbojas šajā jomā un apmainās ar viedokļiem. Šodienas debates ļauj uh, pasvītrot jūsu neatsvaramo ieguldījumu 207, 107, 127. panta īstenošanā, lai jebkura kompānija, asociācija un pilsonis varētu realizēt savas tiesības, iesniedzot lūgumu rakstu Eiropas parlamentā. Komisija ir īpaši apmierināta ar to, ka tā var palīdzēt jūsu svarīgajā darbā. Tā ir vērtīga investīcija un eh, pilsoņu lūgumu rakstu izskatīšana ir ļoti svarīga, lai varētu iekarot pilsoņu uzticību šajos grūtajos laikos. Kas attiec parlamentu un komisiju, tad abas institūcijas liek pilsoņu pirmajā vietā, un pilsoņiem vienmēr ir jābūt mūsu aktivitāšu un diskusiju centrā. Kā tika atzīmēts Litenbergeras kundzes ziņojumā, uh, Eh, tad lūgumrakstu komiteja spēlē centrālo lomu kā efektīvs vidutājs eh, starp pilsoņiem parlamentu un komisiju, un tieši tādēļ komisijas ziņojumā vienmēr ir speciāla sādaļa par lūgumrakstu komitejas darbu. Eh, Lūgumrakst, kas tiek iesniegti parlamentam, noved pie pienākuma neizpildes procedūras virknē jomu. Un mēs ziņojumā par ES likumdošanas izpildu gatavojamies norādīt virkni gadījumu, eh, kuru izskat, pie kuru izskatīšanas tiesā ir noveduši tieši pilsoņu lūguma raksti. Es vēlētos pasvītrot mūsu labo sadarbību ar parlamentu. Un kā, parlam, eh, kā Čečester kunga ziņojumā noteikts, Jūs lūdzat mums palīdzēt, eh, izskatot vairāk kā eh, tūkstots lūgumu rakstu, kas tika saņemti 2011. gadā. Un eh, šeit bija ļoti svarīgi izanalizēt, kurš likums ir pārkāpts kurā konkrētā, katra konkrētā lūgumraksta gadījumā. Un uh, ir svarīgi, lai mēs turpinātu šo viedokļu apmaiņu ar komisiju un jūsu uh, lūgumrakstu komiteju. Pāris vārdi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un to lomu, ko šeit spēlē lūgumrakstu komiteja. Eh, līdzdalības demokrātija ir eh, sākus pielietot jaunu rīku, proti pilsoņu iniciatīvu Eiropas Savienībā. Eh, sākotnējās tehniskās problēmas ir atrisinātas, un komisija, kā jūs zināt, ir uzstādījusi savus serverus. Uh, un e, nodrošinājusi paplašinātu atbalstu certifikācijas procesam. Trīs investīvas šobrīd notiek un e, tiek savākti paraksti e, tiešsaistes režīmā. Galvenais ir pārliecināties, lai pilsoņi varētu realizēt savas jaunās tiesības, un es ar nepacietību gaidu mūsu sādarbību šajā jomā. Gribu pasvītrot, ka komisija vēlas eh, turpināt, pastiprināt savu auglīgo sadarbību ar Lūgumrakstu komiteju. Thank you very much, Commissioner. And just now I would like for ask the... Un tagad gribētu dot vārdu prēdiskungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Par mūsu komitejas darbu plenāru sēdē nerunā bieži, taču darbs, ko mēs daram, ir svarīgs. Te ir runa par eh, lūgumrakstu pieņemšanu no iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāju aizstāvēšanu. Un tāpēc katru gadu mēs rīkojam ļoti daudz uzklausīšanu, Mēs organizējam dialogu ar Eiropas komisiju un arī ar dalību valstīm, kā arī citām institūcijām, jo īpaši ar Eiropas iedzīvotāju pārstāvjiem. Un jāteic, ka, diemžēl, Daudzas eh, iedzīvotāji iesniegtās sūdzības eh, īsti neatbilst Eiropas iestāžu kompetencei, tāpēc iedzīvotāji ir jāinformē par viņu tiesībām un arī par Eiropas parlamentu un citu iestāžu pilnvarām. Runājot par uzklausīšanām, tās eh, arī var sekmēt informēšanas procesu, Runājot par tām valstīm, kuras nosauca Čičesterkungs, Vācija, Spānija, Itālija, no to iedzīvotājiem saņemts visvairāk lūgumu rakstu. Tām seko Polija un Rumānija. Un tas liecina par to, ka iedzīvotāji no vecajām dalību valstīm, kā arī iedzīvotāji no jaunajām valstīm ir ieinteresēti savu tiesību aizstāvēšanā. Ir runa par vīdas aizsardzību, iekšējo tirgu un citām būtiskām Eiropas Savienības jomām. Visu beidzot, es vēlētos teikt, ka šī instrumenta adekvāta izmantošana nāks par labu Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Paldies, Boštināro kungs! Paldies priekšsēdētāji un viceprezidenti. Es eh, vēlētos uzteikt eh, Čičesteru kungu par lieliski izstrādāto ziņojumu un labo sadarbību, kas ir izveidojusies šī ziņojuma rezultātā. Pirms eh, Pēdējo četru gadu laikā uh, mūsu komiteja ir saņēmusi ļoti daudz lūgumu rakstu vīdes aizsardzības jautājumos, un es vēlētos pievērst tam ļoti lielu uzmanību, jo te runa par Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī Eiropas Savienības dabas resursu aizsardzību, un tāpēc man patīk Eiropas Savienības komisāra Patošņika kunga iniciatīva proti direktīvu uzlabot ar uh, vīdes izvērtējumu palīdzību. Es ceru, ka šīs direktīvas reformēšanas pamatā būs skaidri un caurskatāmi kritēriji, kā arī neutralitāte un objektivitāte. Mūsu komiteja ir struktūra, pie kuras Eiropas iedzīvotāji var vērsties pie mums ar savām bažām Eiropas eh, tiesību aktu pārkāpumu gadījumos, un mūsu politiskā grupa sociāldemokrāti tiecas eh, aicināt dalību valstis un Eiropas Savienību nodrošināt visu Eiropas Savienības iedzīvotāju rīcības brīvību neatkarīgi no nacionalitātes. Paldies, es vēl aicinātu visus ievērot atvēlēto runāšanas laiku Hārkins kundze. Paldies, priekšsēdētā kundze, komisāra kungs. Esmu pārliecināta, ka lūgumraksts ir viens no svarīgākajām komitejām, eh, jo tā principā no, eh, drošina reālu saiti starp pilsoņiem un parlamentu. Un Čičister kungs mums eh, stāstīja par to, ka dev pāri par 20 tūkstošiem eh, lūgumrakstu ir izskatīti kopš 97. gada. Tātad tas tiešām ir. Um, tā tiešām ir reāla saita ar pilsoņiem. Tātad pirmkārt, pilsoņiem ir uh, bāžas par Eiropas likumdošanas īstenošanu dalībvalstīs, un tāpēc mums ir saprātīgā veidā uz to jārēģē. Viena no būtiskākajām jomām ir vides joma, un vides jomā uh, 20% no visiem pārkāpumiem tieši vidas pārkāpumi. Un arī manā dalība valstī, man valsts ir iesūdzēta tiesā vairāk kārt par uh, vidas likumdošanas neatbilstošo īstenošanu. Un arī Danīgolā, piemēram, e, celtniecības pārkāpumi ir saistīti ar vīdes likumdošanas pārkāpumiem. E, tālāk daudz sūdzību ir saistīts ar brīvu uh, e, pārvietošanās. Ļoti uh, liela daļa no mums tā ļoti vienkārši var ceļot, tiek aplidmašīnā, kuģī vai kur citur, bet uh, ir nepieciešams, bet, piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir nepieciešams personīgais uh, asistents, lai to varētu darīt, un tas nevienmēr ir iespējams. Runājot par savu pieredzi darbā ar lūgumu rakstu komiteju, es gribu teikt, ka mums ir jābūt godīgiem pret pilsoņiem. Mums nevajag solīt par daudz, mums ir skaidri jānorāda iespējas, kā panākt taisnību. Uh, Bet mums vienkārši nevajadzētu izmantot lūgumrakstu komiteju kā tādu vietu, kur vienkārši nosūtīt kaut kur tālāk pilsoņu sūdzības. Tālāk kā Okenskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Čičester kungam par lielisko ziņojumu. Un nevēlos atkārtot to, ko sacīja kolēģi, bet. Uh, Kopsavilkumā vēlētos teikt, ka mums ir jānodrošina, lai šī komiteja, kas tiešām ir tuvu pilsoņiem, eh, tiktu vairāk popularizēta, lai tā tiktu vairāk izmantot un vēlētos pateikties tiem, kas ir iesaistījušies šajā darbā un cenšies to tiešām panākt. Eh, Čīčester kungs ir iesaistījis ar, iesaistīts eh, problēmu jautājumus, kas saistīti ar piekrasts aizsardzības likumdošanu Spānijā. Un, ja jūs tagad pasties, kas ir šajā te likumdošanas likuma projektā, ko izskata uh, Spānijas parlaments, tad jūs varētu teikt, ka nē, nu, tas nav tas, kas būtu jādara. Un tāpēc es ceru, ka rīt jūs atbalstīsiet 5. un 6. grozīmu, ko iesniegus mūsu grupa, jo piekrastes vidas aizsardzības likums uh, principā ir pretrunā ar parlamentu 2009. gada ziņojumu. Nevar aizsargāt piekrasti un piekrastes dabu vienlaicīgi piešķirot vēl lielākas tiesības uh, nekustamā īpašuma īpašniekiem. Iznāk tā, ka tiek atbalstīts tikai lielais biznes, nevis vienkāršie cilvēki. Un viss pārkāpumi, kas notiek, faktiski tiks legalizēti ar atpakaļējošu datumu. Un tas tiešām ir pavrasto pilsoņu tiesību pārkāpums. Un es tiešām ceru, ka mēs uz to koncentrēsimies, ņemot vērā visas tās labās lietas, kas paredzētas ziņojumā. Es tomēr ļoti ceru, ka mēs uh, saņemsim uh, vairākuma atbalstu, lai sūtītu Spānijai atbilstošu ziņojumu. Un tāpēc rīt ir laiks, kad mums ir jāizmanto iespēju un jānorāda Spānijai uh, uz to, ka parlaments neļaus. Un uh, mēs nedrīkstam ļaut eh, man bijušo ziņojumu izmantot eh, kā attaisnojumu tām nelikumībām, ko viņi cenšas ieviest. Un viņi gal galā nedrīkst nerēķināties ar parlamentu, ņemot vērā esošo situāciju. Tagad vēlētos eh, dot vārdu Černeska kungam. Priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka Es eh, pats esmu no Polijas, un te ir arī pārstāvi no Čehijas, no Slovākijas, un līdz ar to ir vērojama zināma dominance. Taču mums ir jāuzsver tas, cik svarīga ir eh, lūguma rakstu komiteja. Daudziem tā ir pēdējā cerība, daudziem, kas ir nonākuši izmisumā. Nodokļu maksātājiem, eh, pilsoņiem, dalību valstīm. Šie cilvēki bieži vien pieredz to, ka Eiropas parlaments um, iesaistās ar lūgumrakstu komitejas starpniecību. Tie ir parasti cilvēki, kuri var izsināt savas problēmas ar lūgumrakstu komitejas palīdzību. Bet, uh, diemžēl, par šīm problēmām nav pietiekami runāts. Lūgumrakstu komiteja risina augsti politiskus jautājumus. Un iepriekšējā likumdošanas periodā komiteja risināja, piemēram, Nord Stream jautājumu, gāzes pārvadu Baltijas jūrā un Eiropas parlaments arī tajā laikā ar eh, lūgumrakstu komitejas starpniecību pieņēma lēmumu, eh, ar kuru pauda, ar kuru vērsās pret dalību valstu skeptisko nostāju. Jautājums ir, kā pusē tad īsti mēs nostājamies, piemēram, Spānijas gadījums. Katalānijas radio, piemēram, nesaņēma vajadzīgās atļaujas no iestādēm un lūgumraksta komiteja. Šajā gadījumā mm, vienojās ar Katalonijas e, valdību un uzvarēja šajā cīņā. Lūgumrakstu komitejai izdevās panākt savu, un tā ir milzīga ietekme. Tā uzvarēja šajā cīniņā un Arī polijas iedzīvotāji ir vērsušies eh, lūgumrakstu komitejā ar saviem jautājumiem par importētām lietotām automašīnām, par to, vai eh, par šīm automašīnām vajadzētu maksāt muitas nodevas. Paldies! Un tagad uz pusotru minūti vārds Salavrakos kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos apsveikt Čičestēra kungu ar lielisko ziņojumu, un ir daži punkti, ko vēlējos pieminēt. Lūgumrakstu komitejas eh, darbs ir ārkārtīgi svarīgs, aizsargājot Eiropas pilsoņu tiesības un eh, aizstāvot demokrātiskās institūcijas Eiropā. Ir fakts, ka vesela virkne ka ir fakts, ka lūgumrakstu skaits 2011. gadā palielinājās. Tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar iekšējo tirgu, pilsoņu brīvībām, pārvietošanās brīvību, vīdes jautājumiem. Lūk, tie ir eh, tie jautājumi tās jomas, pie kurām visbiežāk strādā logumrakstu komiteja. Kā ziņojumā ir teikts, ir palielinājies eh, logumrakstu skaits Eh, īpaši to, kas ir saistīti ar fiskāliem un eh, finansiāliem jautājumiem. Acīm redzot, tas ir saistīts ar eh, krīzi. Pilsoņu bāžas tiek atspoguļotas lūgumrakstos, kas tiek iesūtīti komitejai. Mm, centieni uzlabot komitejas darba efektivitāti, lai pārliecinātos, ka tā darbojas efektīvāk un viss lūgumrakstu izskatīšanas process ir caurskatāmāks, ir svarīgs mūsu pilsoņiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Jārkungs. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī referenta kungam, Čičistēra kungam. Tas bija labs ziņojums. Un uh, jāteic, ka Eh, ir skaidrs, ka mūsu lūgumrakstu komiteja ir ārkārtīgi svarīga un eh, tās darbam pavisam noteikti ir jāuzlabojas. Lūgumrakstu komitejai es novēlu turpināt veiksmīgo darbību. Tā ir ļoti svarīga struktūra Eiropas Savienības iedzīvotājiem gadījumos, eh, ja pret viņiem tiek vērsta netaisnība. Ra palasot šo ziņojumu, ir skaidrs, ka mums neviena no tēmām nav bijusi nesvarīga. Uh, Un uh, deputāti ir bijuši arī gana drosmīgi risināt uh, sarežģītas un delikātas tēmas. Lūgumrakstu komiteja uh, ir uh, kontaktstruktūra starp iedzīvotājiem un Eiropas parlamentu, bet uh, un, un tā arī ir uh, tāda pirmā struktūra kontaktam. Uh, un tādai komitejai arī jāturpina darbība. Taču mums vienmēr sevi ir jājautā, vai mēs savu darbību nevaram uzlabot. Es uzskatu, ka uzlabot varētu vairākus aspektus. Mēs varētu pirmkārt saīsināt lūgumrakstu apstrādes laiku, un tas neatiecas, tas attiecas nevien uz iekšējo apriti komitejā, bet arī uz atbildes saņemšanu no komisijas. Es zinu, ka komisija bieži vien gaida ļoti ilgi uz dalību valstu reakcijām, tas varētu notikt ātrāk. Otrakārt, mums vajadzētu samazināt lūgumu, neatbildēto lūgumu rakstu skaitu un vajadzētu uzlabot arī atbilstošās komitejas darbību. Mums vajadzētu komitejai nodot tālāk arī iedzīvotāju ierosinājumus. Paldies! Paldies, un tagad Kašmēna kungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētā apsveic Čičester kungu par šo lielisko ziņojumu. Protams, viens no svarīgākajiem jautājumiem eh, vai faktiem ir tas, ka mēs esam tieši saites ar pilsoņiem eh, un eh, dalību valstīm. Mums ir jāveicina, lai pilsoņi darītu pareizās lietas. Uh, Un, eh, piemēram, saistībā ar Spānijas īpašuma tiesību lūgumu rakstiem tas tā noteikti ir bijis. Taču kopš 2004. gada faktiski neviens no šiem lūgumrakstiem nav, eh, labi, nav veiksmīgi pabeigti, un eh, cilvēki cieši no īpašumu ekspropriācijas urbanizācijas rezultātā. Uh, Un darba grupā esmu aicinājis runāt par šiem jautājumiem saistībā ar Spānijas īpašumu tiesību likumdošanu, bet eh, es gribētu, lai tā nav tāda papļāpāšanas iestāde, bet gan konstruktīva grupa, eh, kas var kaut ko panākt un nodrošināt taisnīgu kompensāciju. Kas attiec uz pamatiesību pārkāpumiem, mēs esam iekļāvuši eh, virkni grozījumu. Uh, Piemēram, minoritāšu grupas īpaši cieš no uh, pārvietošanās brīvības uh, traucējumiem Eiropas Savienībā. Es gribētu atgādināt uh, dalību valstu pienākumus, ko nosaka direktīva 2004-88, jo tas nevienmēr tā notiek. Paldies! Un tagad Vojčehovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos apsveikt Čičesteru kungu ar paveikto darbu pie šī ziņojuma. Es domāju, ka visa lūguma rakstu komiteja ir pelnījusi atzinību par nozīmīgo darbu, eh, ko tā veids. Dažas eh, citas grupas it kā aizēno šīs grupas darbu, bet eh, tur ir eh, runa par ļoti svarīgiem jautājumiem, kas tiek izskatīti. Mēs esam tieši saiknes ar pilsoņiem un Eiropas institūcijām, un tieši mūsu komitejā ir iespējams vislabāk uzzināt, kā tad praksē darbojas ES likumdošana. mēs varam redzēt, kā tie funkcionē. Lūgumrakstu komiteja joprojām nav kaut kas tāds, ar ko visi ir uh, bez ierunām apmierināti. Komitejās uh, strādājošiem ir milzīgas eh, darbas sloks, resursi nepietiekami Un, ja ņem vērā, cik šī komiteja ir svarīga, tad, nu, uh, šāds resursu trūkums nav attaisnojums. Mums ir nepieciešams lielāks atbalsts, lai mēs varētu labāk veikt savu darbu. Kas mums būtu nepieciešams priekšsēdētāja kungs būtu informācija par to, uh, ko mēs esam spējuši panākt ko lūgumrakstu iesniedzēji ir panākuši, kas ir tiešām izdarīts viņu lūgumrakstu sakarā, ko viņam ir izdevies panākt ar mūsu palīdzību. Joprojām es uzskatu, ka ir eh, jāplūko arī tā, tie lūgumraksti, kas ir vienkārši rupji, vai arī tādi, kas neatiecas uz ēs eh, likumdošanas ievērošanu. Uh, bet no otras puses mm, e, varbūt būtu jāpaskatās, kas, e, kādi jautājumi parādās šajās it kā neatbilstoši, šajos neatbilstošajos lūguma rakstos, jo tie ir jautājumi problēmas, kas atrauc Eiropas pilsoņus, un galvā ir svarīgi, lai pilsoņi sajustu, ka mēs nopietni uzlūkojam viņu problēmas. Piemēram, tāds jautājums kā PVN harmonizācija varbūt būtu svarīgs. Uh, Eh, Polijā ļoti daudz eh, sūdzību tiek iesniegts vietējām iestādēm par PVN, un, manuprāt, pilsoņiem ir taisnība, kad viņi paceļ tādus jautājumus, un komisija varētu PVN jautājumu, piemēram, izskatīt. Tālāk Matsonī kundze. Es uh, neizskatīšu konkrētas uh, sūdzības vai kritiku, jo Čičester kungs jau visu to izdarīja, vēlas viņu uzteikt par darbu pieziņojumu, bet ko mēs šeit varētu teikt papildus jau tam, kas tika, kas jau ir izskanējis. Uh, Lūgumrakstu uh, skaits un līdzsvars starp atbilstošām un neatbilstošām sūdzībām mainās, darbs kļūst efektīvāks, un mēs eh, mūsu esošos resursus izmantojam efektīvāk. Eh, arī informācijas sniegšana pilsoņiem ir uzlabojusies, un pilsoņiem ir vieglāk mums piekļūt. Tātad paveiktais darbs tiešām nav eh, vēltīgs, tas nes augļus pašinstīva ziņojumi, atzinumi no citām komitejām un uh, citi ziņojumi norāda uz to, ka pilsoņu sūdzības tiek izskatītas uh, tiešām atbilstoši, un uh, tā ir lieliska liecība tam, cik efektīvi vai neefektīvi darbojas uh, tās vai citas uh, tiesību normas. Un ir ļoti svarīgi uh, Eh, lai pilsoņi saistītu lūgumrakstu komitejas darbu vai Eiropas parlamentu ar pilsoņu institīvām. Un labi, kā Šefkovičs kungs eh, to pieminēja, jo eh, tas, kā šobrīd darbojas pilsoņu institīvas, ļauj plašāk piemērot līdzdalības demokrātijas principus. Un Tas ir būtisks eh, elements cilvēka Eiropas veidošanā. Paldies, ka ievērojāt savu laiku, un tagad Geringer Deodenbergs kundze. Lūgumrakstu komiteja spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu eh, pārvaldot Eiropas likumdošanas īstenošanu dalību valstīs. Uh, un uh, sūdzības vai lūguma raksti, ko uh, pilsoņi iesniedz, uh, ļauj parlamentam izskatīt tos aspektus, kur ir uh, visbiežākie likumdošanas pārkāpumi. Uh, pamatiesība ievērošana ir viens no šādiem jautājumiem. Eiropas uh, Savienības tiesa vienā no saviem nolēmumiem runā par nepieciešamību stiprināt pamatiesību ievērošanu. Un tieši tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, eh, lai pilsoņiem būtu, tā teikt, vienas pieturas aģentūra, lai viņi varētu par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, pamatiesību ievērošanu, un tas ir saistīts ar atbilstošu uzraudzības procesa uh, ieviešanu, lai nodrošinātu to, ka tiesība akti vidas un pamatiesību jomā tiek ievēroti. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu uzteikt Čičestera kungu par lielisko ziņojumu un eh, mudināt arī visus kolēģus, eh, apsveikt ar visus kolēģus, kas strādājuši pie tā. 2011. gadā eh, bija gandrīz 2000 lūgumrakstu, kas 2001. panta ieskatā bija pieņemami. Un, protams, nu, mums vajadzētu apsveikt tos, kas ir daudz laika veltījuši. Man pašam bija privilēģijas E, izskatīt šīs, e, šos e, lūgumrakstus arī no saviem, no sava vēlētāja apgabala. Un sešu gadu laikā viņi nekur faktiski nav tālāk tikuši. Un tā bija tāda toksiskā izgāstuve, neviens neuzņēmās atbildību. Un tā visa rezultātā faktiski nekas nav noticis. Jā, šajā rajona jo ņemot vērā šī vieta bija toksiska, tā 37% augstāks vēža līmenis nekā pārējā valstī. Un mm, es domāju, ka mm, šī te logumraksta komiteja trīs mēnešu laikā izt tērēja apmēram 40 miljonus, un es domāju, ka tas ir tiešām labi redzams, kā mūsu lūgumraksta komiteja strādā un eh, mēs varam redzēt, ka arī pilsoņi redz labumu no lūgumrakstu komitejas. Paldies! Liels paldies! Tagad vienu minūti dosim laiku Tabaidīkungam. Liels paldies! Komisār Šefčovičs, kolēģi, lūgumrakstu komiteja ir Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības sirdsapziņa, un uh, tas ir uh, tāds aizsarga vairoks, kas sargo Eiropas iedzīvotāju pamattiesības. Tāpēc es atbalstu Čičester kunga ziņojumu. Lūgumrakstu komiteja ir eh, veic eh, ļoti lielu profesionālu darbu un ir svarīgi, lai notiktu cieša sadarbības starp lūgumrakstu komiteju un Eiropas komisiju. Tas ir vēl jo svarīgāk tāpēc, eh, ka ir nepieciešams pasargāt pamatiesības un, diemžēl, jākonstatē, ka pēdējos mēnešos ir iesniegts diezgan daudz lūgumrakstu no Ungārijas, jo uh, Ungārijas valdība ir ar atpakaļ ejošu datumu pieņēmusi uh, pensiju regulējumu tieslietu jomā un policijā strādājošajiem, un uh, cerams, ka tiks izdosies panākt uzlabojumus šajā jomā. Valēsis kungs. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. 2000... Paldies, e, priekšsēdētāji, e, kolēģi. 2011. gadā mūsu darbs lūgumrakstu komitejā eh, fokusējās it īpaši uz eh, problēmām, um, kas saistītas ar vidas aizsardzību, arī dzen eh, cilvēku tiesību aizsardzību. Un mums tagad ir 1414 1416 <clears throat> tika uzskatītas par nepieņemamām šiem lūgumrakstiem. Mums ir jādara viss, lai mēs informētu mūsu pilsoņus, kādās jomās mums ir eh, rīcības iespējas. Un tāpat mums vajadzētu skatīties, kāda ir jauno pilsoņu iniciatīvu tālākā gaita. Katrā eh, ziņā lūgumrakstu komiteja tiek uzskatīta par visietekmīgāko attiecībā uz pilsoņu iniciatīvā. Tāpēc es eh, gribētu teikt, ka eh, ir ļoti svarīgi, ka mums būtu iespējas sniegt informāciju mūsu pilsoņiem, ko mums būtu šī vienas pieturas aģentūra pilsoņiem, kas meklē informāciju. Paldies! Gönces kundzei dosim vārdu. Paldies! Es eh, vēlētos eh, uzteikt lieliski izstrādāto ziņojumu. Lūguma rakstu pieaugušais skaits liecina par to, cik svarīgi ir respektēt vērtības un arī par to, ka ar šīm vērtībām ir problēmas. Daudz iedzīvotāji zina savas tiesības un vēlas tās redzēt ievērotas. Un parlaments un komisija no iedzīvotāju puses tiek uztverti kā sarunu partneri diskriminācijas gadījumā. Lūguma rakstu pieaug skaita pieaugums liecina par to, cik uh, ļoti uzlabojas uh, kontrole dalību valstu pusē. Lūgumrakstu skaits ir uh, ievērojami pieaudzis un pamatmērķis ir nevis vienkārši atbildēt uz šiem lūgumrakstiem, bet rast risinājumu. Es domāju, ka tā var notikt tikai tādi, ja sadarbosies mūsu komiteja un komisija. Paldies! Merci, monsieur le président. Liels paldies, priekšsēdētāji. Eh, mums, protams, šai komisijai, komitejai ir eh, tiesības apskatīt Eiropu, Eiropas pilsoņu iniciatīvu, un tas ir ļoti svarīgi, jo tiešām pilsoņi ir izmantojuši E, šās e, iespējas, un ir arī tā, ka viņiem ir priekšlikumi, kā uzlabot Eiropas likumdošanu. Es domāju, ka lūgumrakstu komiteja turpmāk tiks uzskatīta kā e, nu, tiešām kā Eiropas pilsoņu iespēja tikt klāt Eiropas parlamentam. Un mēs skatāmies, kādas ir problēmas mūsu darba rezultātiem. Ļoti bieži pie mums griežas pilsoņi, kas ir iesaistīti kādās juridiskās problēmās mēs gribētu pieņemt kādu nostāju, e, taču e, mēs atrodam faktiski bez e, spēka reaģēt. Un mēs nevienmēr varam nākt klajā ar kādu Eiropas um, likumu piemēru, ņemot runājot kaut vai par šķiršanās procesiem. Mums tur jāskatās, kāda ir šī te, uh, nu, aprūpes tiesības, uh, un ne visiem vecākiem ir iespēja satikties ar saviem bērniem, un tas ir ļoti grūti, lai komisija nāktu ar kādu risinājumu šajās problēmās. Es domāju, ka visiem Eiropas pilsoņiem vajadzētu būt tiesībām uz nacionālajiem mediātoru pakalpojumiem. Mums ir diezgan daudz lūgumrakstu tieši par šo tēmu. Un runājot par starpnacionālām šķiršanās eh, prāvām, eh, tur ir tiešām nacionālās problēmas, nacionālai risinājumi bieži vien nedarbojas. Un mums tiešām vajadzētu mēģināt atrisināt šādu veidu problēmas. Es domāju, ļoti svarīgi, lai mums būtu līdzekļi iejaukties šādos gadījumos. Lūdzu, ievērojiet laiku. Mums nebūs iespējas eh, izmantot tulkus pēc darba laika. Un tagad pusotra minūte pašais kukundzē lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ir eh, konstatēts, ka lūgumrakstu iesniegšana ir labākais veids, kā sabiedrība var ie, iepazīties ar problēmām, ar kurām uh, saskars uh, iedzīvotāji 2011. gadā. Uh, tika saņemta lūgumraksta par pamattiesību neievērošanu, bet uh, es vēlētos, lai tik daudz sūdzību netiktu veltītas augsti politiskām tēmām un pienācīga loma tiktu atvēlēta arī nacionālajām kompetencēm. Uh, Piemēram, jārunā par preses brīvību, par mm, gadījumiem Rumānijā. Un eh, es ceru, ka šie jautājumi mm, tiek skatīti arī dalību valstīs. Uh, Bieži vien notiek tā, ka arī mūsu delegācijas vizītes dalību valstīs tiek politizētas. Mūsu dalībnieki pieder politiskām grupām, taču uh, petīcijas ir jārīsina bez politiskas uh, līdzdalības. Tagad uzsākam brīvā mikrofona uh, procedūru. Eh, un mm, tā kā tāda nav pieteikušies, tad dosim vārdu komisāram Šepčoviču kunga. Liels paldies! Eh, paldies eh, Maconi kundzei par labo darbu un par labo sadarbību ar komisiju. Un, protams, es mēģināšu, mēģināsim strādāt kopā, lai padziļinātu šo kooperāciju lai mēs varētu izteikt to arī vēl skaidrākā veidā, un tāpēc mēs gribētu iekļaut um, nākošā gadā ziņojumā uh, par Eiropas likumdošanas piemērošanu. Gribētu tātad iekļaut uh, šo ļoti svarīgo uh, pienesumu, ko sniedz lūgumrakstu komiteja kas norāda, kāda ir iedzīvotāja sūdzības eh, attiecībā par Eiropas likumdošanu. No šīm debatēm es gribētu arī īpaši uzsvērt eh, to, ka mēs ārkārtīgi mm, augstu vērtējam Eiropas parlamenta plānus eh, atjaunināt tīmekļa lapu un e, tas mums sniegtu tātad lielāku ieskatu, kādā veidā komiteja ir strādājusi un e, kāds ir e, bijusi komitejas ieguldījums. Tā kā mūsuprāt liekas, tas ir lielisks ieguldījums un labprāt sadarbosimies. Ja tā kā man ir maz laika, tad es varu tikai runāt par divām problēmām, kas ir e, vairāk pieminētas. Tā pirmā ir saistīta ar vides lūgumu rakstiem. Un Eh, eh, Bošķinā kunga pieminēto eh, par mm, vides ietekmes novērtējumu. Jā, tiešām tas mm, priekšlikums tika pieņems 26. oktobrī. Mēs gribētu šo procesu caur šo jauno priekšlikumu panākt īsāku, taču Vienlaicīgi mēs gribētu uzlabot kvalitāti ziņojumiem, izmantojot akreditētus ekspertus un obligāto izvērtējumu. Es domāju, tas dos arī zināmā vērā tādu prioritāti procesam un sniegtu tādu nodrošinājumu pilsoņiem, ka vidas ietekme ir ievērota. Runājot par Spānijas piekrastes likumu Aukena kundze pieminēja, Kašmana kungs to pieminēja. Es gribētu informēt, ka komisija šo problēmu ar Spānijas iestādēm ir pieminējusi pat vairākas reizes pagājušā gada laikā, jo mēs saprotam, ka mm, sūdzību skaits ir liels ne tikai no Spānijas, bet arī no citiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs ļoti rūpīgi sekojam notikumam, it īpaši par jaunam likumprojektam. projektam kas tika piedāvāts, un mēs kontaktējamies ar Spānijas iestādēm. Un, protams, mēs uh, skatīsimies, kā likums tiks pieņemts, un skatīsimies arī uz noslēdzošo tekstu, vai tas ietekmēs Eiropas Savienības likumdošanu vai nē. Paldies, komisārkungs, un tagad noslēguma piezīmēm došu vārdu Čīčester kungam. Liels paldies priekšsēdētāja kungs un paldies komisāra kungs. Es gribētu pateikties visiem deputātiem par uh, mīļajiem vārdiem. Es domāju, ka nu, um, man ir tiešām uh, vajadzīgs uh, tas, ko man saka mani mīļie draugi un arī visi kolēģi, kas ir strādājuši. Mēs esam parādījuši tādu labu sadarbības garu, kā arī dzen sapratuši, cik svarīgs ir šis darbs, ko daram. Un tāpēc īpaši gribu pateikties komisijai, jo daudzi kolēģi jau pieminēja, cik svarīgu lomu spēlē komisija, kas atbild uz mūsu informācijas pieprasījumiem Mēs eh, varbūt nevienmēr esam apmierināti, bet mēs zinām, ka jūs vienmēr mēģināt darīt to labāko. Un es eh, tiešām esmu iespaidots no tādu deputātu daudzumu, kas gribēja izteikties šokar, un tas norāda, eh, cik nopietni, cik lielu svaru piešķir mūsu komitejas darbam deputāti, jo tā ir tiešām tāda platforma, kurā Eiropas Savienības pilsoņi varētu izteikt savus bažas. Bet es gribētu pieminēt tikai vienu ko Auklendas kundze teica. Uh, uh, un tas bija tāds ļoti labs iebildums, jo uh, viņi ir tā, kas visbiežāk čuks man ausī attiecībā par Spānijas iestādēm. Es mm, mēdzu būt cik iespējams vien pieklājīgs pret Spānijas iestādēm, jo man ir arī vēlētāji Gibraltāra. Uh,